Mr. Godātais eh, priekšsēdētāja kungs, cienītie parlamenta deputāti. Es vēlētos izteikt eh, savu patiet, pateicību par to, ka man šodien ir tā iespēja runāt eh, tieši ievēlētu Eiropas iedzīvotāju pārstāvu priekšā. Uh, esam runājuši par tik ļoti svarīgiem jautājumiem visiem eiropiešiem. Veselība un veselīgs dzīves, dzīvesveids, īpaši pārtikas drošums, ir ļoti svarīgi jautājumi visu mūsu galvās un sirdīs. Veselība, pārtikas drošums, dzīvnieku labturība un fitosanitārie jautājumi ir jomas, kurās mums ir apkopot ļoti augsta ekspertīzi. Kā vēsturnieks es droši varu apgalvot, ka Eiropas Savienība ir labākais risinājums un labākais paraugs, uz kuru tiekties citiem pasaules kontinentiem, uh, Un eh, kā mediķis es varu apgalvot, ka veselības un pārtiks drošums standarta Eiropas Savienībā ir vislabākais piemērs pārējai pasaulē, kā risināt eh, ikviena veselības problēmas. Un kā politiķis es vēlētos pateikt, ka visu krāsu spektrs - zila, sarkana, zaļa, zila un pārējās ļoti labi iet kopā ar veselības jautājumiem godātie parlamenta deputāti, kā man, man kā uh, deportācijā dzimušam lietuvietim ir ļoti spēcīgas sajūtas šobrīd, un jau kopš bērnības es esmu cerējis strādāt e, šeit, bet e, patiesība ir tāda, ka es vienmēr esmu sapņojis par labāku, gaišāku dzīvi, tādu dzīvi, kurā es varētu palīdzēt iedzīvotājiem dzīvot veselīgāk. Un to es esmu darījis visu savu dzīvi. Dargie draugi, ja jūs man ļausiet, es savu darbu virzīšu uz eh, palīdzēšanu cilvēkiem, bet strādājot kopā ar jums, mums tas izdosies vēlētos eh, pateikt vēl vienu svarīgu teikumu. Šeit ir mūsu bībeli, ja vēlaties. Tas ir līgums. Un 16. tās pantā, 9. punktā ir skaidri teikts, ka E, dalību valstis, balstoties uz vienlīdzīgu rotāciju, atbild par šiem veselības jautājumiem. Tātad e, vienlīdzīga rotācija, tas nozīmē, ka mums visiem ir vienlīdzīgi spēles noteikumi un mēs iestājāmies par veselības aprūpi visiem vienlīdzīga Eiropā. Grazie, komisārio, per. Eh, Paldies, komisāra kandidāta kungam. Paldies, ka jūs atbildējāt uz eh, visiem deputātu uzdotajiem jautājumiem. Paldies, ka mēs visi ļoti strikti pieturējāmies pie laika grafikiem. Kā jau šeit izskanēja, bieži vien atbildēt vai pat uzdot jautājumu laika nepietiek, bet eh, tie ir noteikumi, tie ir nosacījumi, kurus esam pieņēmuši un paši apstiprinājuši šām uzklausīšanām. Esam pie tiem pieturējušies, un tas ir apsveicami. Jūs jau to pieminējāt, un eh, es vēlētos arī visiem atgādināt, ka ir paredzēta NV koordinatoru sēde starp 3 un 4, starp 3 un 3.30, kurā mēs eh, izvērtēsim šajā uzklausīšanā dzirdēto. Tātad koordinatori uzaicinātu uz koordinatoru sēdi, bet eh, šobrīd vēlētos pateikties visiem, pilnīgi visiem, un eh, es atvainojos, ka man bija tā kā jādraud ar āmuriņu, bet tas bija tikai tāpēc, lai visi pieturētos pie laika grafika. Paldies!